Man ir viens paziņojums. Kompetentās polijas slimniestādes ir nosūtījušas priekšsēdētājiem paziņojumu par Roberta Ivaškēviča imunitātes atcelšanu saistībā ar administratīvu pārkāpumu. Šis pieteikums tiek nosūtīts parlamenta juridiskai komitejai, kas